tajā gadā uzņemsies jaunas uh, funkcijas, kas nav savienojamas ar deputāta darbu. Apsveicu padarā kungu Dezira kungu, e, kungu un kundzi uh, saskaņā reglamentu un tātad viņu vietas atbrīvojas 2014. gada 7. aprīli un 9. aprīli kompetentās eh, Igaunijas institūcijas man informēja par Katrīnas Zaksas ievēlēšanu, kura eh, tā tad eh, no 2014. gada 7. aprīļa iestājies padara kunga vietā. Saskaņā ar 7. panta pirmo daļu Eiropas parlamenta deputāts tiek, tātad, ne, de, deputāta tiek ievēlēta nepastarpināti un līdz ar to es mūs, sirsnīgi sveicu mūsu bijušo un atkal jauno kolēģi kolēģi. E, saskaņā ar reglamenta trešā e, panta otro daļu katrs deputāts var piedalīties